Šaldemāze. Grazie. Paldies. Honorevole Gertrud Jessica. Gertrud Jessica skundze lūdzu. Eh? Kur jūs esat? Dov'è? Ah, ecco. Bene, grazie. Labi, paldies. Honorevole Glucksmann. Rafēls Gluksmans. Davai. Kur viņš ir? Jā, lieliski. Labi. Paldies. Onorevole Paolo Borchia. Paolo Borchia. Grazie. Onorevole Katerina Konečna. Katrīna Konečnas kundze, lūdzu. Dov'è? Bene, grazie. Paldies, lieliski. Honorevole Stefan Sejourné. Stefan Sejourné, kungs. Honorevole Irēna Jovēv. Irēnas Jovēvs kundze. Paldies. Paldies arī jums. Tātad. all'onorevole eh, Ivan David. Ivans Dāvids, jūs būsiet pie AB urnas, šāda Mozes kundze pie CD urnas. Stegrūd ēgā e urna. Gluksman kungs pie HK urnas. Borkers, LM, urna, Konečnas kundze, NR, urna, Sežurnē, ST, urna, Jovevs kundze, UZ, urna. Paldies! Aicinu tad te ierasties pie mums tribīnē balsu skaitītājus ja jūs varētu tagad ierasties, un tagad mēs izplatīsim arī aploksnes un vēlēšana lapiņas, tad nu pirms balsojiet, tad uzklausīsiet pirms tam precizējumus un došu signālu, kad sāksim balsot. Instrukcioni per l'uso, diciamo. Instrukcijas, kā izmantot šo balsi, balsošanas lapiņu, tad, nu, ja jums ir. Ja, ar plusu uh, jāmin, jāieraksta, ja esat par, un, ja esat pret, tad ieliekat mīnusiņu. Ja gribat atturēties, tad varat atstāt balsošanas lapiņu neaizpildītu. Ja jūs gribat mainīt savu balsojumu, gribat jaunu balsošanas lapiņu, tad uh, šī jūsu balsošanas zīme ir jāiznīcina. Ja kaut kādā veidā šī balsošanas zīme tiek sazīmēta, tad, protams, tā netiks uzskatīta par uh, um, derīgu. Un tā tad uh, arī zīme ir jāieliek aploksnē un jūsu rīcībā arī ir balsošanas kabīnes, tās atrodas pie ieejas, ja vēlties izmantot to varat darīt. Un tad arī urna, jums ir jādodas pie tās urnas, uh, kur arī, tad, tad, eh, kas, kas sākas ar jūsu uzvārdu pirmo uh, burtu, un jums ir jāparāda bādzis uh, eh, ba balsu skaitītājiem. Allora, scusate, a tutte le ur... Piedodiet, tātad vai pie visām urnām ir balsu skaitītāji? annoncer qu'on paye. Alors, E Tātad balsu skaitītāji paši balsos pēc balsošanas, sākam balsot. L'onorevole Borchia deve recarsi. Borchies kungs. Urna LM. Mēs jūs gaidām pie LM urnas. Paldies! Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Cari colleghi, avete votato? Gudate colleghi, vai visi ir nobalsojuši. Allora, gli scrutatori hanno votato? Vai nobalsojuši arī balsu skaitītāji. Direi di sì. Quindi la votazione è chiusa. Tādējādi beidzām balsošanu. Tagad aicinu e, doties uz R. Er, 1.1 zāli doties balsu skaitītājs, lai varētu tad arī saskaitīt balsis. Un tad ar zvaniņu arī mēs paziņosim, kad atsāksim plenārsē. Tas būs redzams arī uz ekrāna. Pašlaik plenārsē pārtraucam.